pieredzi. Esam tikuši galā ar 38 jautājumiem un atbildēm, un tagad komisāra amata kandidātam ir 5 minūtes noslēgumā no šai noslēdzošai uzrunai. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlētos pateikties uh, visiem deputātiem, visiem jautājumu uzdevējiem, jo Tas tikai apstiprināja manu pārliecību, ka gan TRAN, gan ITRA komitejas eh, ļoti spēcīgi iestājas par zināšanām, par to, ka ir jāiestājas par vienotu Eiropas telpu. Jūs eh, vēlties risināt tās problēmas, ar kurām šobrīd sastopas Eiropas iedzīvotāji. Zinu, ka daudz no jums ir strādājuši savās iepriekšējās dzīvēs transporta jomā. Jūs esat bijuši gan komisijā atbildīgi par šo jomu, gan arī šeit ir vairāk transporta ministri, gan arī jūs eh, parlamenta ietvaros esat jau daudzus gadus strādājuši ar transporta jautājumiem. Un eh, patiesībā tā ir labā ziņa arī Eiropas iedzīvotājiem, jo transporta joma un kosmosa joma tuvākajos piecos gados eh, būs izšķiroša Eiropas nākotnes būvniecībā. Varbūt noslēgumā vēlētos eh, pieķerti, pieskarties Uihelī kungu uzdotajiem jautājumam. Jūs man jautājat, kā es redzu Eiropas nākotni, kā es raugos uz transporta jomu. Un šeit eh, varbūt būtu vietā pieminā, pieminēt to, kā Eiropas komisija tiks izvērtēta pēc pieciem gadiem. Kritērija būs vienkārši. Vai mums būs izdevies Eiropu nolikt atpakaļ uz ekonomiskās izaugsmas ceļa? Vai mums būs izdevies radīt jaunas darba vietas? Un vai būsim sagatavojuši Eiropu ļoti spēcīgajai kompetencei, konkurencei, kas valda Eiropā? Un vai mēs visu to būsim paveikuši eiropeiski, proti iestājoties par augstiem vides un sociālajiem standartiem? Tas būs jautājums, kas tiks uzdots komisijai pēc pieciem gadiem. Domāju, ka viegli jau tas nebūs, jo ik viens Eiropas iedzīvotājs mūs vērtēs un vērtīs un mums būs jāatbild iedzīvotājiem šajā politiskajā ainavā. Bet esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešami instrumenti, lai īstenotu mūsu uzdevumus. Un eh, ar kopīgiem pūliņiem esmu pārliecināts, mums tas izdosies. Ar daudziem no jums eh, savā patreizējā mandātā es jau sastrādājos un es tiešām ticu sadarbības brīnumainamajam spēkam. Komisija un parlaments divas Eiropas institūcijas sadarbojoties var panākt daudz. Patreizējā mandātā es sadarbojos ar komiteju prieksēdētāju paneli, ar AFCO un jūri komitejām, un esmu gatavs tikpat strukturēt sadarboties ar abām šeit esošajām komitejām. Darba mums ir daudz, darāmo saraksts garš problēmu arī ir pietiekami, bet es tiešām ticu, ka Eiropai ir potenciāls, mums ir iespējams visus šos uzdevumus atrasināt. Kopā ar mums tas izdosies. Paldies! Ja, mit diesem Statement kommen wir. Ar šo paziņojumu esam tad arī noslēguši šodienas uzklausīšanu. Paldies visiem kolēģiem, kolēģiem, visiem deputātiem par profesionālajiem jautājumiem visplašākajā transporta nozars un kosmosa no, nu, e, pētījumu no, nu, e, kontekstā. Paldies arī komisāram kandidātam Šefčovičam par viņa komentāriem un atbildēm. Es atgādinu koordinātoriem un vicepriekšsēdētājus, ka Rītdien no rīta būs šīs uzklausīšanas izvērtēšana 9.30 ASP 1G2 telpā. Tā notiks aiz slēgtām durvīm. Paldies arī tulkiem par brīnišķīgo darbu, pacietību un par to, kā strādāja ilgāk par sākumā plānoto. Redzat, jūsu darbs tiek atzinīgi novērtēts par šo vēlo vakara sēdi. Novēlu visiem patīkamu vakaru, sanāksim ar to arī slēdzam.